Staliniādas kungs paliekat arī uz nākamo diskusiju, bet eh, es vēlētos pateikt, ka saskama, saskaņā ar 198. punktu eh, priekšsēdētāja konference ir saņēmusi prasību no 283 deputātiem, kurā vēlas izve, ar, kuras palīd, ar šīs prasības palīdzību vēlas izveidot izmeklēšanas komiteju, kura nodarbosies ar automoto sektoru izmešiem. Un, eh, Ja viena ceturdaļa parlamenta deputātu ir pieprasījuši šādas apakškomitejas izveidi, tad tas tiek izskatīts. Un eh, tāpēc ir pieņems lēmums izskatīt priekšlikumu šādas izmeklēšanas komitejas izveidēji, un plenārsēdē tiks izskatīta šī prasība un arī komitejas deputātu sastāvs. Uh, Šīs eh, deputāta prasības numurs ir B8 svītra 1424 čēsvīt 2015. Un rītā plenārsēdes sākumā mēs par šo priekšlikumu balsosim. Ja ir kādas eh, izmaiņas, tad eh, tās ir jāiesniedz līdz pulkstens astoņiem šovakar, proti stundas laikā. Un uh, Parlaments balsos par šīs komitejas izveidi 19. janvārī. Un tagad. Marija lūdza. Jā, prieksēdētāji kungs, es uzklausīju jūsu paziņojumu. Paziņojumu, ka ir iesniegts šis priekšlikums kurām grozījumi vai idejas ir jāizsniedz pēc stundas, patiesībā pat ne pēc pilnas stundas. Es nedomāju, ka tas ir demokrātiski, es nedomāju, ka tā ir adekvāta parlamentārā procedūra. Ja jūs šeit sakiet, ka mums ir jāsagatavo niansēts priekšlikums stundas laikā, tad es nedomāju, ka tas ir vispār adekvāti prieksēdētājs. Jā, es atvainojos, ka mums e, nav e, iespējas debatēt par šo jautājumu, bet tas ir saskaņā ar reglamentu. Un šādu lēmumu pieņēma priekšsēdētāja konference, un konference pieņēma arī lēmumu par laika grafiku, par grozījumu iesliek, iesniegšanu, un, protams, e, priekšsēdētāja konference man to vienkārši lika jums pateikt, nē, nebūs te tagad debatas, nē. Nē, nē. Priekšsēdētājs saka, es, protams, tagad uzklausīsim komisijas priekšstādātāja vietnieces e, ziņu par Daytonas miera līgumu 20. gada dienu un dod vārdu Šmita kungam.